Eh, lūgums balsojumiem no GO, e, NGAF un ENF grupām par ITR komitejas lēmumu sākt starp institūcijas sarunas par uh, ziņojumu par uh, vienotiem noteikumiem iekšējiem tirgumu uh, dabas gāzai. Referents Būzeka kungs balsojumi būs rītdien šajos jautājumos. Uh, attiecībā uz lēmiem par starpinstitūciju sarunu sākšanu no Trānu un Empla komitēm neesmu saņēmis lūgumu um, balsojumu noturēt parlamentā. Šīs komitejas var uzsākt sarunas. Grib arī paziņot, ka Čuprada kungs ir pametīs pie grupām nepiedarošos un pievienos EFTD grupai. Sākot